Godātie kolēģi, šodien man bija, šonedēļ man bija tas gods do, eh, eh, tikties ar viņas ekscelenci doktoru Malku Barī, kas ir apvienotā Arābu Emirātu parlamentu priekšsēdētāja. Viņš šodien viesojas pie mums. Es vēlos viņai pateikties. Godātā kolēģe, jūs kā parlamenta priekšsēdētāja islamistiskā valstī uh, esat paudusi skaidri to, ka stingri nosodā teroristu uzbrukums Briselē un nolikāt vainagu piemiņas vietā. Paldies par to jums, godātā kolēģi, un esiet sveicināti šeit! Ich habe zu, nun zunächst zur Geschäftsordnung. Vispirms par darba kārtību. Weberkungs vēlas izteikties, lūdzu. Es atsaucos uz 168. pantu un 11.2 pantu un vēlos atgādināt, ka vakar plenārsēž zāles priekšā notika īsts piemiņas brīdis eh, terorismu upuriem kā mēs to arī šodien dzirdējām, ka mums ir jāatceras šie upuri. Tas notika uz Gerezes Himenes iniciatīvas pamata no manas politiskās grupas, un iemesls tam visam bija tāds, ka vienlaicīgi notika Eiropas parlamenta vienas politiskās grupas GOE organizēts pasākums, kurā piedalījās bijušais ETA terorists Otenīkungs. Nu, cilvēks, kurš ir uh, bijis tiesāts par terorismu, kurš bija ieradies goja grupā, lai diskutētu un, stā, un stāstītu. Es uzskatu EPP frakcijas vārdā, pieminot upurus, tā ir vienkārši provokācija aicināt šeit bijušo teroristu, kuram ir tiesības izteikties šeit parlamentā. Un mēs, es vēlos tieši Atceroties to, ka mēs terorismu piedzīvojām praktiski savu duru priekšā pavisam nesen, vēlos norādīt, ka mēs necietīsim šādu attieksmi. Mēs iestājamies par demokrātiju, brīvību un esam kopīgi pret terorismu. Paldies! Paldies, Vēberkungs! Paldies, Vēberkungs! Pieņem zināšanai jūs sacīto. jūs atsaucāties uz 168. pāntu otro punktu, un e, es pieņemu to zināšanai, bet vienlaicīgi man jums jāsaka, un, godātie kolēģi, es nesāku šobrīd debats par šo jautājumu, tās nav plenāra sesijas darba kārtībā. Es saprotu jūs nostāju, saņēmu daudz vēstuļu, bet parlamenta vai uh, deputātu vai uh, politisko grupu izsūtīti uzaicinājumi, kas ļauj personām ierasties Eiropas parlamenta telpās, nav manas lemšanas kompetencē, ja vien nepastāv īpaši smagi krimināltiesiski pamatojumi, kāpēc tas nav pieļaujams. Līdz ar to es saprotu emocionāli, bet pret šādiem individuāliem uzaicinājumiem es nevaru vērsties. Tas ir politiskas izvērtēšanas e, atbildība konkrētajām personām, deputātiem un politiskajām grupām uzaicināt šādas personas vai nē. Būtu arī pateicīgs, ja šīs jautājums tiks skatīts atbilstošajās institūcijās, respektīvi priekšsēdētāju konferencē un parlamenta prezidijā, kas noteikti skatīs šos jautājumus, Cimers kundze, došu jums vārdu, jo jūs tikāt uzrunāta kā frakcija. Nevienam citam par šo tematu es vārdu nedošu, jo debatas šeit nesāksies par šo jautājumu. Lūdzu, Cimers kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī nevēlētos sākt debatas. Es vēlos tikai paskaidrot divas lietas. Pirmkārt, mēs visi kopā esam cīņā pret terorismu. Punkts. Bet otrkārt ir jābūt iespējai, ka tie cilvēki, kas apzināti ir izvēlējušies pievienoties miera procesam un aktīvi tajā iesaistās, ka viņi var tikt iesaistīti šī parlamenta demokrātiskajās debatēs. Frau, Frau Kollegin. Godātā kolēģe. Godātā kolēģe. Himenes kundze. Godātā Himenes kundze. Mēs saprotam jūsu situāciju un jūsu satraukumu iemeslus. Tomēr, dāmas un kungi, es palieku pie savu lēmumu, šo jautājumu skatīs atbilstīgās e, struktūras un citi izteikumi par to vairs nebūs. 14. aprīļa sanāksmes protokola ir pieejama, vai ir kādi iebildumi? Iebildumi pret protokolu. 14. aprīļa protokola jums ir iebildumi. Tā tad nav iebildumu. Labi.